rīt. Un nākamais darba kārtības punkts, es tagad runāšu atkal vācu valodā, saka priekšādātāja. Tas ir mutiskais jautājums. Eiropas Savienības iekšējās drošības stratēģijas atjaunošana. Vispirms vārdu došu Klodam Morais, Morais kungam. President Last... Paldies priekšsādātājiem. Man bija jāsasveicinās ar um, komisāru kungu, kas tagad ieradies, priecājos, ka viņš ir šeit, un domāju, ka ir ārkārtīgi Lība komitejā vispārēji tāda sajūta, ka mēs tiešām vēlamies dot savu ieguldījumu iekšējās drošības stratēģijas atjaunošanā, gal galā tā ir mūsu darbības pašos pamatos. Nu, tas ir labākais, ko varam darīt, palīdzēt saviem pilsoņiem, piedāvājot papildus vērtību tam, ko dara dalība valsts. Tāpat laikā saprotot, ka šī joma ir viena no dinamiskākajām un interesantākajām. Mums turpmākiem četriem gadiem faktiski priekšā ir balta lapa, kas mums jāaizpilda. Bet, protams, ka tas nebūs vienkārši. Mēs sastopamies ar nu, ļoti tādām delikātām, dinamiskām jomām - kibernoziedzība, kiberterorisms, ārvalstu cīnītāji un tā tālāk. Bet mēs vēlamies spēlēt šeit savu lomu, un ja nu ir viena vēsts, ko Liba komiteja vēlas jums nodot, ir tā, ka vēlamies, lai jūs izmantot mūsu ekspertīzi, mūsu zināšanas, veidojot šo stratēģiju. Mēs saprotam, ka, protams, šeit ir arī citas kompetences, bet mums ir arī kaut kas, ko jums piedāvāt. Tāpat arī vēlamies, lai tiktu gūtas atbilstīgs līdzsvars starp pilsoņu aizsargāšanu no vienas puses un pamatiesību ievērošanu no otras puses. Tas ir ārkārtīgi svarīgi svarīgi. Drošības situācija Eiropā, protams, ir ļoti dramatiski mainīsies pēdējo gadu laikā. Eiropas Savienība sastopas ar jauniem pārobežu konfliktu potenciāliem un tehnoloģijas um, attīstās ļoti strauji. Tas draudus vēl tikai palielina, kad īpaši, kad runājam, piemēram, lūk par ārvalstu cīnītājiem, kas dodas uz ārzemēm, lai pievienotos teroristu grupējumiem, viņi taču gribēs arī atgriezties Eiropā. Šī rezolūcija vēl tikai tiek izstrādāta attiecībā uz jauno drošības stratēģiju. Mēs vēlamies sākt diskusijas par par turpmākajām nākotnes prioritātēm attiecībā uz stratēģiju, ar ko komisija grasās nākt klajā nākamgad. Mēlamies izklāstīt jums jomas, ko mēs kā parlaments uzskatām par būtiskām, kas ļautu uzlabot šo stratēģiju un tās saturu. Mm, vienojoties par šo rezolūciju, mēs skaidru gaišu pasakām, ka no parlamenta puses vēlamies redzēt konkrētas lietas šai stratēģijā, piemēram, punktu pielikšanu starptautiskiem noziedzību tīkliem, teroristu uzbrukumu novēršanu, kiberdrošības veicināšanu, pārrobežu drošības uzlabošanu un uh, arī pa, spēcīgāku pretoties spēju dabas katastrofu gadījumā, krīzes novēršanas iespējas. Es domāju, ka tā ir tā joma, kur varam piedāvāt jums savas zināšanas stratēģijas izstrādāšanā. Rezolūcijā izklāstītas vadlīnijas un pamatnostādes, kā arī rēģēt uz šiem draudiem, kādus instrumentus mūsuprāt vajadzētu izmantot. Mums kā parlamentam ir ārkārtīgi svarīgi, lai jūs saprotat, ka ir nepieciešams izmantot tos instrumentus, kas ir mūsu rīcībā daudz kvalitatīvāk pirms izdomājam kaut ko jaunu un to arī rezolūcijā sakām. Piemēram, ļoti svarīgi ir pašreizēju instrumentu izvērtēšana gan ES, gan nacionālo dalībvalstu līmenī. Mums ir jāmācās no iepriekšējām kļūdām, no iepriekšējām stratēģijām, pirms mēs atkal izstrādājam kaut ko pavisam jaunu. Mums ir vajadzīga pavisam pragmatiska, praktiska, operatīvā sadarbība starp dalībvalstīm. Nu, piemēram, daudz labāk varētu izmantot pašreizējos instruments, kā piemēram kopējas izmeklēšanas instrumentu un tam līdzīgi. To deputāti ir teikuši vairāk kārt. Uh, Liba komitejas kontekstā. Protams, līdzsvar, pieeja jābūt līdzsvarotai, un to arī cenšos savā runājums atspogļot. Nu, piemēram, drošības gadījumos ir nepieciešams nodrošināt nu, atbilstīgu līdzsvaru ar pamatiesībām un pilsoniskajām brīvībām. Tas te runāja par datu aizsardzību. Vai nu man jums vairs daudz par to jāstāsta, bet jums ir jāsaprot, ka nesenā notikuma attīstība uh, liecina par to, ka drošības aspekti iet roku rokā ar pamattiesību aspektiem. Un no parlamenta puses mēs vēlamies runāt runāt arī par kibernoziedzību un kiberdrošību. Gal galā tā iesaistās virknē daudzās dažādās jomas, un tas saistīts ar tādām lietām kā ārvalstu cīnītāji, pasažieru datu reģistri un daudz citas jomas, par ko Libi komitejā spriežam bieži. Mums pieredze tiešām ir ļoti plaša apspriežot drošību, drošības stratēģijas aspektus un cilvēktiesības pamatbrīvības. 2015. gadā šāds dokuments tika sagatavots. Lība komiteja rēģēs uz to, lai piedāvātu daudz mērķiecīgākas un saturīgākas debats. Komisāra kungs, Es domāju, ka jums un padomē ir jārīkojas. Nedrīkstam pieļaut to, ka parlaments vienkārši paiet malā tajā brīdī, kad tiek runāts priekšējo stratēģiju. Mēs kā Lība komiteja esam gatavi dot savu ieguldījumu tās izstrādāšanā. Mums ir atbilstīga pieredze un mēs tāpēc ar nepacietību gaidam iespēju ar jums sadarboties, no, nu, izklāstīt jums savas idejas. Es domāju, ka nākamais gads līdz ar to būs eh, entuziastiska, darba pilns un ļoti. E, labas sadarbības rezu, e, process. Paldies, paldies, saka priekšsēdētājiem Uraiskungam. Tālāk padomas vārdā došu vārdu Delevedovs kungam. Priekšsēdētāji, paldies. Godētie parlamenta deputāti, Padomu ļoti liela nozīme pievērš šai jaunajai iekšējās drošības stratēģijai. Tas ir, tā ir viena no mūsu prezidentūras prioritātēm, tāpēc priecājos arī par šo iespēju šodien izteikties ar jums un izklāstīt jums to, ko mēs uzskatām par svarīgāko šai kontekstā. Šādas jaunas e, drošības stratēģijas kontekstā ir izdarīti centieni radīt tādu kā tālāku sistēmu tām stratēģijām, kas tikušas pieņemts iepriekš. Nu, un, protams, vēlamies no jauna tādu svaigu aci paraudzīties uz šo iekšējās drošības stratēģiju kopumā. Ministru padome jau kopš jūlija strādā pie šī jautājuma, runā par eh, pamatnostādņu izveidošanu. Un pavasarī tiks likta priekšā jauna iekšējās drošības stratēģija, tāda atjaunota stratēģija. Un te mēs skatīsimies uz pamatstruktūrām un arī tiem principiem, uz ko šī stratēģija balstīsies. Vēlos atbildēt arī uz jautājumiem, kas tika uzdot. Pirmām kārtām jaunā stratēģija ietvers pamat riskus, pamata draudus, kas tiek paredzēti turpmākajiem gadiem īpaši skatāmies lūk uz organizēto noziedzību visās tās formās, terorisms, radikalizācija, teroristu darbības un, protams, arī teroristu darbības finansējuma apkarošana, tāpat šī ārvalstu cīnītāja, par ko jūs jau runājāt, un jautājums par to, kas notiks tajā brīdī, kad šie cīnītāji, kas aizbraukuši un pieslēgušies teroristu grupējumiem, atgriezīsies mājās. Tas katrā ziņā radīs ļoti būtisku draudu Eiropas iekšējai drošībai. Padoma šai kontekstā ir pieņēmusi arī virkni Eh, identificēs ar virkni citu risku, piemēram, kiberdrošības eh, riskus, kas saistīti ar jaunām tehnoloģijām. Tāpat arī eh, esam runājuši par katastrofām, ko izraisījuši vai nu cilvēku darbība vai daba. Tātad mums ir vajadzīga visaptvaroša un ļoti konsekventa, saskaņota pieeja visu šo draudu iespējamības ierobežošanai strādājot gan reģionā līmenī, gan starp reģioniem un starptautiski. Mums ir jāizstrādā konsekventa pieeja. Mēs uzskatām, ka šāda veida konsekvences ievērošana ir jābalsta uz tādu holistisku, visaparošu pieeju. Ņemot vērā visus iespējamos riskus, ir īpaši tad, kad redzam, kā terorisms iet pāri visām robežām. Protams, ka ir vajadzīga šāda visaparoša pieeja tiesiskums, dažādi veidi izmeklēšanas darbības, veidi, kā piemēram eh, risināt kriminālu sodu piemērošanu starptautiskā līmenī. Un tas, protams, jāatcer, ka starptautiskā līmenī nepieciešams arī piegriezt eh, finansējumu avotu šai starptautiskajai noziedzībai. Mums ir vajadzīga atbilstīga sistēma, kas ļautu veicināt, vairot mūsu kapacitāti rīkoties un rēģēt efektīvāk arī šo problēmu starptautiskajā kontekstā. Jaunās tehnoloģijas tiešām ir jāizmanto, tas ir ļoti svarīgs fokus punkts. Mums ir jāspēj šiem jautājumiem pievērsties efektīvā un konsekventā veidā. Šī atjaunotā iekšējās drošības stratēģija ņems vērā ārējos faktors, uh, un to, kā tie gal galā atsauksies arī uz iekšējo drošību. Vēl viena lieta - pamattiesības un to aizsardzība. Jā, mums ir vajadzīga tāda iekšējās drošības stratēģija, kas darbojas tā, kas no vienas puses pilsoņus aizsargā, bet tāpat laikā neierobežo viņu pamatbrīvības. sociālā iekļautība, kohēzija. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Arī šie faktori veido daļu no iekšējās drošības stratēģijas pamatprincipiem. Jāņem vērā arī instrumenti, kas ir mūsu rīcībā, tie jāizmanto efektīvi. Ikgadējais ziņojums tāpat tiks piedāvāts Un šai ziņojumā pilnīgi noteikti stratēģija tiks ļoti sīki izklāstīta. Te runājam arī par robežu uzraudzību, izvērtēšanas mehānismiem, kas ļaus spēcināt iekšējo stratēģiju, iekšējo drošību Eiropas Savienībā. Darba grafiks tam, kā process norisināsies, e, būs ļoti saspringts. Un mēs jums piedāvāsim, protams, Um, šo darbu grafiku, bet tikko tas būs gatavs. Ceram, ka to izdosies izdarīt jau 2015. gada pirmajā pusē. Protams, ka lielā mērā tas būs atkarīgs no iekšējās saziņas ar komisiju. Un līdz pavasarim ceram nākt klajā ar sākotnējo mērķu uzmetumu. Kā jūs zinat, tad prezidentūra kopā ar Eiropas komisiju jau ir norganizējusi augsta līmeņa konferenci priekšējās drošības stratēģiju. Tā norisinās eh, šogad. Daudzi no deputātiem tik uz turien uzicināti, un Morais kungs, protams, jūs arī piedalījāties un bijāt viens no runātajiem šajā pasākumā. Uh, Jūsu ieguldījums bija ļoti būtisks, cenšoties identificēt to, kādai vajadzētu izskatīties jaunajai iekšējās drošības stratēģijai. Un visbeidzot, ziņojums šobrīd tiek gatavots, un mēs ar nepacietību gaidām iespēju saņemt teksta gala versiju, tā, lai mēs varētu efektīvi turpināt sadarbību ar Lība komiteju, un mēs nemaz nešaubamies, ka Lība komitejas darbs un ieguldījums šai kopējā. Um, pasākumā būs ļoti vērtīgs. Mēs ar interesi uzklausīsim arī deputātus um, uzstāšanās, tā lai mēs varētu izstrādāt tādu visaptverošu plānu attiecībā uz šo atjaunoto iekšējās drošības stratēģiju. Mums daudz labāk jāizmanto jau pašreizējie e, instrumenti, pirms gatavojam kaut ko jaunu un kā jau teicu, tāpēc ir atkal un vien jāatkārto to, ka ir vajadzīga globāla mēroga pieeja visaptvaroša pieeja. Šie tiesli, tiesiskuma elementi arī nedrīkst tapt aizmirsti. Mums ir vajadzīga tāda stratēģija, kas darbojas demokrātiskā kontekstā. Paldies. Nākamais runātājs Avramopolis kungs komisijas vārdā. Lūdzu. Um, thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Padoms priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi. Šis mutiskais jautājums, ko skatām šovakar, tiek eh, skatīts eh, šī rīta šausminošā nozieguma ēnā, un es eh, gribu paust um, līdzjūtību par zaudētajām nevainīgajām dzīvībām Pakistānā. Civilizētā pasaulē šādi brutāli uzbrukumi skolai, kāds notika šodien Pakistānā, ir apvainojums cilvēcei. Tas ir noziegums pret cilvēci. Šis šausminošais notikums un augstasinīgā nevainīgu bērnu nogalināšana parāda terorisma šausminošo un izkropļoto seju. Terorisms ir globāla sērga. Eiropas Savienība ir gatava cīnīties pret terorismu, un mēs cieši sadarbojamies ar saviem partneriem, lai aizsargātu cilvēku tiesības uz dzīvību, neatkarīgi no viņu rases, reliģiskās eh, pārliecības vai etniskās piedarības. Godātie Eiropas parlamenta deputāti, es gribu jums pateikties par to, ka jūs devāt iespēju man šovakar ar jums pārunāt jautājumu par atjaunoto Eiropas Savienības iekšējās drošības stratēģiju atjaunotā Eiropas Savienības iekšējās drošības stratēģija un tās jaunie darba kārtībai ir jākļūst par kopīgo darba kārtību, kurā mūsu iedzīvotāju un pilsoņu tiesības, demokrātiskās vērtības, mūsu sabiedrības labklājība ir likt uz spēles. Eiropas Savienības institūcijām šādā situācijā ir jāstrādā roku rokā. Mums ir jāatrod kopsaucēji attiecībā uz galvenajiem apdraudējumiem. Mums ir jāvienojas par principiem un prioritātēm, atjaunojot iekšējās drošības stratēģiju. Eiropas komisija redz nepieciešamību, lai Eiropas Savienības visas institūcijas sastrādātos un pēc tam realizētu Eiropas Savienības drošības stratēģiju. Un šis ir domāts, lai šo procesu veicinātu un atvieglotu. Pārskatot iekšējās drošības stratēģiju, komisija balstīsies pirmkārt uz eh, sagatavošanas darbu, kas tika paveikts šajā gadā. Uh, Tāpat arī balstīsimies uz iekšlietu tieslietu padomas secinājumiem, kas tika pieņemti 5. decembrī. Treškārt, protams, balstīsimies uz uh, Eiropas parlamentā rezolūciju, ko Eiropas parlaments gatavojas pieņemt rīt. Uh, šie uh, dokumenti noteiks mūsu darba virzību un gaitu nākamajos gados. Eiropas parlaments un padome noteikti iesaistīsies dialogā, lai atrastu um, kopsaucēju reāli sasniedzamiem rezultātiem. Šī rezolūcija paredz ļoti plašu pieeju, kas balstās uz pamatprincipiem, nevis vienkārši konkrētu likumdošanas aktu uzskaitījumu. Tas savukārt atbilst komisijas ambīcijām un e, vēlmei izstrādāt tādu darba kārtību, kas ir balstīta uz tālajošu stratēģiju. Šī rezolūcija vēlreiz uzsver to, cik svarīgi ir atrast līdzsveru starp pēctecīgumu un pārmaiņām. Mums ir nepieciešams pastiprināt to, kas labi darbojas, un izmainīt tās lietas, kur ir nepieciešama savādāka rīcība vai ir jāpārskata esošā. Likumdošanas ieviešana un sasniegumu konsolidācija, kā arī efektīva sadarbība noteikti būs mūsu nākamā darba prioritātes. Attiecīgi arī mēs noteikti uzraudzīsim to, cik efektīvi darbojas pieņemtā likumdošana rīcība politikas. 2014. gada 1. decembrī iezīmējās Um, brīdis, kad iekšlietu un tieslietu politika tika nolikta uz uh, vieniem pamatiem ar uh, citām rīcību politikām, pateicoties Eiropas kopienu tiesas darbībai un komisijas piešķirtajām īstenošanas pilnvarām. Tas nozīmē, ka mēs efektīvāk varēsim uh, veikt likumdošanas, piemērošanas, novērtēšanu un varēsim nodrošināt uh, labāku tiesisko drošību. Jauno instrumentu e, ieviešana attiecībā uz procesuālo darbību atvieglošanu un cietušo tiesību aizsardzību nostiprinās iekšējās drošības stratēģijas uh, tiesu varas dimensiju. Paldies! Komisija ir gatava turpināt Eiropas parlamentam un padomē iesniegt regulārs atskaits un pārskatus par pasākumiem, kas veikti Eiropas Savienības drošības darba kārtības ietvaros. Tas noteikti palīdzēs jums eh, sekot stratēģijas īstenošanai un noteikti tas nostiprinās šīs stratēģijas īstenošanas demokrātisko uzraudzību. Kas attiecas uz Eiropas Savienības drošības darba kārtības saturu, patreiz mēs mēs nevaram eh, detalizēti eh, norādīt to, kas būs nākamajā paziņojumā. Tomēr šaubu nav, ka mums ir jāturpina cīnīties pret starptautisko noziedzību, jānovērš terora draudi, jācīnās pret radikalizāciju un vervēšanu, jāapkaro kibernoziegumi, jāaizsargā mūsu bērni no ļaunprātīgas izmantošanas un ir jāuzlabo Eiropas Savienības spēja pretoties krīzei krīzēm un dabas katastrofām. Bet jaunums ir tas, ka mēs eh, tagad pielāgosimies jauniem apdraudējumiem un pasākumi balstīsies uz uh, izlūkošanas informāciju, ņemot vērā jaunos drošības apdraudējumus. Eiropola veiktā riska analīze, kā arī citu Eiropas Savienības institūciju un struktūru veiktā riska analīze noteikti šo pieju padarīs operatīvāku. Tām savukārt ir nepieciešama cieša strateģiskā un operatīvā sadarbība un informācijas apmaiņa starp tiesību sargājošām iestādēm, tiesu iestādēm un attiecīgajām Eiropas Savienības aģentūrām. Tas ir obligāts priekšnosacījums. Mums ir cieši jāsadarbojas gan prevencijas jomā, gan aizsardzības jomā. Informācijas pieejamība, informācijas apmaiņa, inovācijas un uh, zinātniskais aspekts. Tas noteikti uzlabos mūsu ārējās sadarbības aspektu. Uz pilsoņiem vērsta pieeja un pamattiesība ievērošana, tā, tiem ir jākļūst par Eiropas Savienības drošības darba kārtības vadošajiem principiem. Komisija īpaši uzmanību pievērsējas tam, kā tiek realizēti visi iecerētie pasākumi un instrumenti, kā arī uh, vērtēsim to atbilstību pamatiesībām, kā tās atrunātas Eiropas Savienības pamatiesību hartā. Ar Tas nozīmē, ka tie pasākumi, kas ir pretrunā ar pamatiesībām, tiem ir jābūt samērīgiem. Līdz ar to mūsu leģitīmais mērķis ir cilvēku aizsardzība, uzticība institūciju starpā arī ir ļoti svarīga. Drošības politikai ir jābūt tādai, kas uh, parāda savu leģitimitāti un pilsoņi ir labāk jāinformē par esošajām problēmām. Un iekšējās drošības politikas ieviešana un īstenošana ir svarīga ne tikai, lai šie instrumenti, politikas instrumenti labi strādātu, bet lai uh, cilvēki uzticētos Eiropas Savienības institūcijām un lai upuri redzētu, ka tiek darīts darīt konkrētu pasākumu viņa tiesībā aizsardzībai. Eiropas Savienībai ir svarīgi sadarboties ar trešo valstu partneriem, it īpaši darbojoties ārpus Eiropas Savienības robežām. Piemēram, mums e, par to būtu noteikti jādomā, veidojot iekšējo kiberdrošības stratēģiju. Mums ir jānostiprina operatīvā saikne starp Eiropas Savienības iekšējo drošības politiku un ārējo drošības politiku. Es atbalstu to, ka jūs uzliekat, ka jūs liekat iz, iz, uzsvar uz to, ka prioritārajām jomām pieejai ir jābūt visaptverošai. Dažādām rīcību politikām ir jābūt integrētām, ja mēs gribām atrisināt drošības jautājumus efektīvi, ņemot vērā arī uh, esošo ekonomisko situāciju. Atjaunotai Eiropas Savienības drošības darba kārtībai noteikti ir jābūt balstītāji uz zinātniskiem sasniegumiem. Mums ir jāmobilizē tie instrumenti, kas ir svarīgi, lai nodrošinātu mūsu gatavību pretoties uh, krīzēm un ārkārtas apstākļiem, izmantojot jaunākās tehnoloģijas tiesu um, ekspertīzes jomā. Mums ir jāizmanto um, Horizon 2020 uh, programmu, lai nodrošinātu arī sadarbību starp um, tiesību sargājušām iestādēm un privātajiem uzņēmumiem, lai mēs varētu efektīvāk izmantot zinātnes sasniegumus. Šeit noteikti ir jāiesaist arī dalībvalstu parlamenti. Papildus progresa ziņojumiem par stratēģijas īstenošanu komisija ir gatava uzturēt regulāru dialogu ar Eiropas parlamentu un apspriest atbilstošos jautājumus ar dalībvalstu parlamentiem. Es ar nepacietību gaidu iespēju strādāt kopā ar jums un Eiropas Savienības padomu pie šīs jaunās Eiropas Savienības iekšējās drošības stratēģijas. Paldies! Paldies! komisārkungs, un tagad Holmēras kundze. Pusotru minūtu lūdzu. Komisāra kungs, priekšādātā kungs, godātie kolēģi, startautiskā drošība un mūsu stratēģija un atbildes, kādas mēs meklējam uz jautājumiem drošības jomā, pēdējos divos, trīs gados ir ieguvušas pavisam citu kompleksitāti. Tā saucamā Krimas komiteja, nodar, Krim komiteja, kas nodarbojas ar startautiskās e, noziedzības izpēti, nāk klajā ar šausmīgām atziņām starptautiskā noziedzība un ekstrēmisms, kā mēs redzam arī šodien Pakistānā. Uh, nāk klajā ar, ar pilnīgi neiedomājumiem noziegumiem. Mēs zinām, ka pastāv starptautiski noziedznieku tīkli un banku aplaupīšana ir tīrais nieks salīdzinām ar noziedzību, kas tagad notiek uh, internetā. Un problēmas rada citas starp Eiropā tas, ka tiesiskās palīdzības prasības tiek izskatītas vairākus mēnešus, un tas noziedzības apkarošanu nekādā veidā neveicina. Mums būs jāmeklē atbildes vēl uz ļoti daudziem jautājumiem šajā kontekstā. Paldies! Lopes Sagilāra kungs, lūdzu. Paldies, priekšēdētāji. Yeah. Komisāra kungs, priecājos par to, ka šis mutiskais jautājums tiek skatīts vienlaikus ar iekšējās drošības stratēģijas pārskatīšanu. Situācija iekšējā drošībā ir ļoti, pasli, ļoti mainījusies pēdējo dažu gadu laikā. Uh, un uh, mēs bažījamies par jauniem draudiem, bet ir rūpīgāk jāiepazīstas, kas tie ir par draudiem, kas, uh, kā internetā, kā internetu izmanto starptautiski noziedznieku tīkli un organizācijas. Un mēs redzam, ka dažādi draudi kombinējas un mums ir nepieciešama tāda stratēģiska atbilde, vajadzīga iekšējās drošības stratēģija Eiropas Savienībai no 2015. līdz 2019. gadam. Mums ir jāapzinās, ka iekšējā drošība Eiropas Savienībā ir ļoti mainījusies, un mums ir jāizmanto visi mums pieejamie instrumenti - sadarbība starp policijas iestādēm, starp tiesību sargājošām iestādēm, un informācija ir jāapvieno un ar to jādalās. Tā pašā laikā tam visam jābūt saskaņā ar pamata tiesībām, ar pamata tiesību hartu. Un ir, protams, jābūt saskaņotai pieejai, bet nedrīkst aizmirst par eh, cilvēku tiesībām un eh, personas datu aizsardzību. Tāpēc šobrīd ir īpaši jāpūlas, lai iekšējās drošības stratēģiju E, ņemtu vērā arī e, cilvēktiesības. Paldies, Fonštorhas kundze. Mēs šodien runājam par iekšējo drošību un tās stratēģiju, un mēs balsosim arī par attiecīgo rezolūciju. Situācija pēdējos gados ir ļoti mainījusies. Vācijā šobrīd tā ir problēma numur viens cilvēki nejūtas droši, un viņi arī nejūt, ka politiķus tas īpaši satrauktu. Tāpēc cilvēki tagad eh, tūkstoši cilvēku katru pirmdienu iziet ielās. Politiķiem ir ļoti nopietni jāizturas pret šo procesu, un viņi nedrīkst nomelnot cilvēkus par to, ka viņi iziet ielās. Uh, Tāpat nedrīkst arī vienkārši vērot procesu un domāt, ka gan jau viss pāries pats no sevis. Jāņem vērā arī sāncensības eh, elements, kas eh, ir izraisījis šo procesu. Paldies, Lināras kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Libē mēs panācām plašu kompromisu starp dažādām politiskajām grupām, un es sagaidu, ka komisija ņems vērā mūsu noformulētās prioritātes, eh, veidojot um, Eiropas Savienības iekšējās drošības stratēģiju. Uh, kopš apstiprinājām iekšējo, uh, iepriekšējo uh, droši, iekšējās drošības stratēģiju spēkā ir stājies Lisabonas līgums, un Eiropas Savienības likumdošanā ir inkorporētas pamatiesības. Līdz ar to Eh, šī eh, stratēģija, šī iekšējā drošības stratēģija ir jāatjauno. Rezolūcijā ir atsauc uz to. Tas paredz arī eh, trūkumu pienācīgu izvērtēšanu stratēģijā, un komisijā ir jāfokusējas uz reāli šīs stratēģijas īstenošanu. Un ir ļoti svarīgi, lai mēs pēc iespējas ātrāk panāktu vienošanos par datu aizsardzības direktīvu, lai mums būtu nepieciešamais tiesiskais pamats datu apmaiņai starp um, tiesības sargājušām iestādēm. Uh, Jaunā iekšējās drošības stratēģija būs uh, svarīga tādēļ arī, ka Eiropas parlaments piedalīsies demokrātiskā šīs stratēģijas īstenošanas uzraudzībā. Es atbalstu, es ierosinu atbalstīt šo regulu. Paldies. Tālāk Spinelli kungs. Vienu minūtu lūdzu. Kundzēs atvainojos. Paldies priekšsēdētāji un Eh, paldies eh, komisāru kungam, bet diemžēl jūs stratēģijā man nepārliecina vairāk iemeslu dēļ jo īpaši ņemot vērā pretterorismu pasākumus un pasākumus, uh, ko realizē ASV un Eiropol uh, vājo sadarbību attiecīgi jautājumu risināšu starp aģentūrām. Padome, Eiropas parlaments, dalībvalstu parlaments, mēs novērojam represīvus pasākumus, un tā nav pienācīga atbild uz iekšās drošības jautājumu uh, risināšanu. It īpaši rezolūcijas 12. punktā tas ir atrunāts. Un daudz izskanējušie priekšlikumi ir pilnībā nepieņēmami, un tie jau ir pierādījuši savu, savu neefektivitāti iepriekš. Mēs, piemēram, redzām to arī, um, kā Eiropas Savienības dalība uh, valstis ir piedalījušās uh, šajās nelikumīgajās cilvēku aizturēšanās un uh, spīdzināšanā. Paldies! Kellers kundze. Uh, Paldies! Eiropas Savienībā ir nepieciešama drošības stratēģija, jo es uzskatu, ka patreiz daudz jūtas nedroši Eiropā, it īpaši um, etniskās un reliģiskās minoritātes, kas tagad tiek apdraudētas uh, no um, labējo partiju puses. Ir jācīnās arī pret starptautiskajām noziedzīgajām grupām, kā arī finanšu krāpšanos un vidas noziegumiem, bet mēs uh, redzām arī arī nevēlam tendence, tas ir uh, turēt aizdomās ikvienu un izsakot ikvienu. Tas nav pieļājums, ja mēs gribam aizsargāt mūsu pamatbrīvību. Un mēs nevaram aizsargāt pamatbrīvību, to ierobežojot. Un es nedomāju, ka mums vajadzētu aizslēgt savus robežas, lai uh, liektu iebraukt Uh, tiem, kas varētu radīt kaut kādu īpašu apdraudējumu. Es domāju, mums ir jābūt atvērtiem un jāuzņem cilvēku no ārpuses, bet mums ir jāveido tāda vide, kas ir uh, droša un arī vienlaikus nodrošina cilvēku brīvības realizēšanu. Paldies, Borgēzio kungs, pusotra minūte lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem. Ja paraugāmies, piemēram, kas notika šorīt Pakistānā un redzam, kas notiek Eiropas Savienībā. Mēs redzam, ka patreiz esošā stratēģija ir uh, vāja un bezzobaina. Tā neko nevar izdarīt. Piemēram, šajā stratēģijā, kas tagad mums tiek piedāvāt, nekas nav teikts par atsevišķām personām, uh, kas uh, veids kriminālas darbības. Piemēram, Tas noteikti ir jāņem vērā, jo ļoti daudz terora aktus eh, var pastrādāt atsevišķi indivīdi. Kā mēs risināsim šos jautājumus? Tie ir jautājumi, kas ir eh, jārisina jaunās stratēģijas ietvarā, bet šajā stratēģijā nekas nav teikts, kā šādas personas uh, izfiltrēt. Šīm personām, kas dodas pievienoties īslām e, kaujinieku vienībām, nedrīkst ļaut atgriezties Eiropas Savienībā. nelikumīga persona iebraukšana Eiropas Savienībā. Mēs uh, to redzam uh, nepārtraukt. Uh, Mare Nostrum plāns, piemēram, tika pieņemts, lai neļautu konkrētām personām iebraukt Eiropas Savienībā, izmantojot vidusjūras reģionu. Mēs redzam, ka uh, daudz individu, daudz personas ir iebraukušas Eiropas senībā, kas nebūtu šeit nav vēlams, bet kā mēs varētu tās identificēt. Paldies, Borgēzio kungs, jums ir zilās kartiņas jautājums no Zehovska kunga puses, vai jūs to akceptēsiet? Jā, lūdzu, Zehovska kungs, jums ir pusminūte jautājumu uzdošanai. Lūdzu, paskaidrojot, kolēģi, Kā jūs novērsīsiet to, ka šie atsevišķie indivīdi pastrādā teroristisks noziegums? Kāda stratēģija varētu atturēt šos vientuļos vilkus, um, īstenot um, neatkarīgas teroristiskas darbības? Atbilde. Kaut kas ir jādara, bet nekas netiek darīts. Mums ir jāslēdz šie iebraukšanas punkti, pa kuriem iebrauc islāmistiskie kaujinieki un šie teroristi. Mums ir jāaptur šādu cilvēku ieplūšanu Eiropā, kas rada tikai vairāk neapmierinātības un naida. Mums jārīkojas saskaņot, lai šo problēmu atrisinātu. Mums ir jāgatavojas, mums ir jābūt politiski, juridiski gataviem šo personu neielaišanai. Mums ir jā uh, būt spējīgiem cīnīties uh, pret, arī pret šādiem individuāliem teroristiem. Paldies! Un vēl viena pēdējā zilā kartīte no Spinelli kundzes. Vai jūs akceptēsiet? Es gribētu uzdot šādu jautājumu Borgēcijo kungam. Vai jūs atcerāties, kas bija Mare Nostrum? Programma tagad ir beigusies un tās nolūks nebija uh, strādāt ar bēgļiem, kas bēga no kara, tika glābti cilvēki, kas būtu noslīkuši pretējā gadījumā, ja viņus neglābtu. Borgēcio kungs, jā, tā ir, jums ir taisnība, no tādēļ šo programmu arī izmantoja. Bet. Um, Ieceres bija labas, bet īstenošana kliboja. Uh, Un uh, cilvēki, kas meklē patvērumu, nu, tas, tā ir viena lieta, bet viņu vidū ir cilvēki, kurus nevajadzēja uzņemt Eiropā. Un jautājums ir, kāpēc viņi visi netika fotografēti un reģistrēti, tad varētu naktī gulēt mierīgi. Lotzemberga kungs, lūdzu. Kundze. Priekšēdētāji, kungs, komisāra kungs, Lisabonas līgums paredz um, apspriest arī jaunus jautājumus, cita starpā arī starptautisko noziedzību, organizēto noziedzību, cilvēku tirzniecību, tirzniecību ar narkotikām, naudas atmazgāšanu. Uh, tas viss, tie visi ir apdraudējumi, kas eh, pieņem arvien lielākas dimensijas. Arī terorisms vēršas plašumā. Eiropas eh, kopiena tiesa arī ir izteikusi savu viedokli par personu datu aizsardzību, un par to jūs, komisārkungs, jau runājāt ir uh, tiesību normas, kādas eksistē Eiropā, un to, tās vajadzētu tā kā apvienot, izveidot kaut ko tādu kompaktāku, lai būtu ievērot samērības princips un solidaritāte. Tikai tā mēs varēsim cīnīties ar šo noziedzības fenomenu un tiesību sargājošās iestādes ar policiju varēs labāk sastrādāties. Paldies, Veidenholcera kungs! Paldies! Visiem cilvēkiem ir tiesības justies droši un dzīvot um, bez bailēm, tāpēc šīs debates ir ļoti nozīmīgas. Drošību nevar iegūt ierobežojot brīvību. Brīvība un drošība nosaka viena otru, to starpā ir mie, miedarbība. Mie pārrobežu noziedzība ir liela problēma, ko Eiropa var pārvarēt tikai ar kopīgu stratēģiju. Ir vajadzīga kopīga politika, jāveicina tieslietu iestāžu un policijas iestāžu labāku sadarbību starp valstīm, lai uzlabotu situāciju. Lai nodrošinātu augsta līmeņa drošību, ir jāveido apstākļi, ir nepieciešams uh, tiesiska valsts un institūcijām ir jāfunkcionē. Tāpat ir nepieciešams sociālās apdrošināšanas līmenis, jo visur, kur tiek samazināta sociālā drošība, tur cilvēki, cilvēki pieredz, ka noziedzība vēršas plašumā un ekonomiskās krīzes apstākļos ir jāsaprot, ka tas viss ir saistīts vienkārši cerēt, ka kontrole un represijas kaut ko atrisinās, tas ir naivi. Paldies! Tagad lūdzu Maiers kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Sidnejā islāma fundamentālisti saņēma ķīlā gūstekni. Un tad mēs ļoti labi redzējām, kas notiek tajā brīdī, kad mēs pametam malā to problēmu, ko rada islāms. Jautājums nav par to, vai tas varētu notikt Eiropā, bet drīzāk, kad tas notiks Amsterdamā, Londonā citur. Nu, šie teroristi, kas aizbrauc kā ārvalsts cīnītāji, pievienoties citiem grupējumiem, atgriezīsies, un viņi radīs būtiskus draudus mūsu drošībai. Mēs esam, mūsu galvenais drauds ir arī vienaldzība. Mums nedrīkstam tikai klausīties politiskajai elitē. Man liekas, šī rezolūcija ir pilnīgs svars, man ir trīs konkrēti jautājumi. Cik daudz džihādisti ir no Eiropas Savienības devušies prom, lai cīnītos ISIL vārdā? Cik daudz no viņiem ir atgriezušies Eiropā? Un kad jūs grāsaties beidzot pateikt, ka islams ir lielākais drauds mūsu drošībai? Noslēgumā priekšsādātāja drošība ir nacionāla rakstura jautājums, bet politiskā elite, kā strauts, ir iebāžu galvas smiltīs un nevēlas ne uz ko reģināt. Mums ir jāspēcina robeža kontrole, jābeidz. Um, Jāatņem pases džihadistiem, lai viņi nekad vairs nespartu soli uh, um, Eiropā. Paldies! Mecels kundze uz minūti. Paldies, priekšādātāji! Vairāk nekā jebkad iepriekš Eiropas pilsoņi ir ārkārtīgi nobežījušies par to, kas notiek ar iekšējo drošību. Nesenie notikumi Pakistānā šī rīta notikumi Pakistānā ir vienkārši šausminoši, nav pilnīgi vārdu, lai izklāstītu tās šausmas, ko piedzīvo ģimenes, kur nevainīgi bērni gāja bojā vienkārši tāpēc, ka viņi bija aizgājuši uz skolu. Un tāpēc nedrīkstam šeit nodarboties ar kaut kādu zirgu mīšanu. Nē, mums ir jāstrādā pie efektīvas, dinamiskas iekšējās drošības stratēģijas. Tai jābūt saskaņotai arī ar ārējo dimensiju. Šai stratēģijai turklāt ir jāvēršas pret cilvēku tirzniecību un tā ir viena no prioritātēm. 150 miljonu eiro tiek gūti nelegālā peļņā tieši tirgojoties ar cilvēkiem, un tas ir uz vājāko grupu, uz vājāko cilvēku rēķina. Jāvērš arī pret ekstrēmisku kā koncepciju pašu par sevi. Es esmu pret šiem ārvalstu pilsoņiem Eiropas armeni cīnītājiem, šiem Eiropas pilsoņiem, kas devušies uz, uz ārzemēm, lai pievienotos terorismu grupējumiem, un tagad nāks mājās te, nu man jāpiemina jāpiem Lībija. Malta ļoti labi apzinās, kāda ir kādus risks um, rada hauss šajā valstī. Situācija ir ļoti sarežģīta. Mūsu terori, pret terorismu koordinators jau ir brīdinājis par īsili izplatīšanos Lībijā un Eiropa, taču nedrīkst vienkārši sēdēt rokas klēpīs salikus, neko nedarīt. Katrā stratēģijā ir jāiekļauj šis līdzsvars starp drošību un pamattiesībām. Mums ir jābūt gataviem šiem draudiem un riskiem, ar ko sastopamies. Šajā stratēģijā ir šie jautājumi jāskat. Ja tas tā nenotiks, tad tā būs ļoti vāja stratēģija. Lies paldies, priekšādātājs turpina. Tālāk Jotovs kundze uz pusotru minūti. Paldies, priekšādātāji. Es domāju, ka ir bijis pietiekami daudz laika, lai izvērtētu iepriekšējo drošības stratēģiju, un ir pilnīgi skaidrs, ka mums ir vajadzīga daudz efektīvāka stratēģija. Šai stratēģijai, kā teicu, ir jābūt daudz efektīvākai, jo šobrīd sastopamies ar būtiskiem draudiem. Vēlos pieminēt divus konkrētus draudus, kam vajadzīga ļoti strauja reakcija. Pirmām kārtām jācīnās pret noziedzību un korupciju. 2016. gadā komisija nāks klējā ar savu otro pretkorupcijas ziņojumu, bet ar to nepietiek. Mums ir vajadzīgs tālākais solis. Mums ir vajadzīgs pa, vajadzīga pakotne ar mēriem, kas ļautu piemērot uh, kriminālu tiesības šāda vei, šādos gadījumos. Tas pats attiecas arī uz nodokļu krāpniecību, kukuļdošanu un tā tālāk. Noziedznieki izmanto visas šīs tiesību aktu atšķirības starp dalību valstīm, lai izvairītos no taisnība, no tiesas un kārtības. Un otrām kārtām robežu drošība. Pēdējā gada laikā identificēt arvien jauni draudi. 2010. Gada, 2010. gadā neviens pat nebūtu varējis iedomāties, tos milzīgos bēgļu viļņus, kas ieradīsies pie mūsu robežām, un tir, cilvēku tirniecību un šos ārvalstu cīnītājus. Tāpēc e, tikai dzīva doma par robežu policiju. Šobrīd, es domāju, tādas izveida ir pilnīgi obligāta. Ro, valstis, kurām ir ārējā Eiropas Savienība robeža, nespēja tikt galā ar izaicinājumiem. E, Nepietiek, piemēram, Bulgārijā ar simts policistiem, kas tad sargā Bulgārijas un Turcijas robežas. Te ir vajadzīgs daudz vairāk eh, resursu, tas maksā ārkārtīgi daudz un jāspēcina šī robežu policijas kapacitāte. Tas nav tikai reģionāla rakstura jautājums. Paldies tālāk, EPT Dējus kungs, uz vienu minūti. Jā, taisnība. Taisnība, ka šī pašreizējā stratēģija iekšējai drošībai nav attaisnojis sev līdz šim, un tieši tāpēc to nepieciešams atjaunot. Bet jāņem vērā arī tās nopietnās problēmas, kam skatāmies šobrīd acīs, tāpēc ir vajadzīgi profilaktiski mēri. Katru gadu Dienvidu Eiropas valstīs tūkstošiem simtiem bēgļu ierodas. No Grieķijas pieredzes var jums pastāstīt, ka šie nelaimīgie uh, Eh, pēc tam tiek izmantoti starptautiskos noziedzības tīklos, lai veicinātu viņu noziedzīgās darbības. Tas tiešām ir šausmīgi. Tas ir nopietnas draudz. Un tad mēs runājam par cilvēku tirzniecību, runājam par um, narkotiku kontrabandu un par terorismu pie, Eiro, eh, pie Grieķijas austrumu robežām mums ir Frontex, kas strādā kopā ar Grieķijas varas iestādēm, lai centos eh, tikt galā ar šiem draudiem, ko rada bēgļu plūsmu ierašanās. Uh, Tāpat ir arī tādi indivīdi, kas it kā ierodas un leģitīmu iemeslu dēļ, bet tāpat laikā ierodas pavisam citu iemeslu dēļ. Tāpēc mums ir jāņem vērā šo draudu dažādiem aspekti un to, ka šie bēgļu, bēgļu ir ļoti dažādi un atšķirīgi. Paldies! Tālāk Bonīkungs uz pusotru minūtu. Paldies! Jaunā iekšējās drošības stratēģija ir ļoti svarīga, lai mēs reaģētu uz esošajiem apdraudējumiem. Un mums ir jācīnās pret starptautisko noziedzību, pret kiberterorismu. Mums ir jāizmanto jaunākās tehnoloģijas, efektīvi jāpiemēro likumdošana un ir jāmeklē jaunas sadarbības formas eh, starp dalību valstīm. Un, un mums eh, būtu jādomā par Eiropas Savienības aģentūru organizācijas uzlabošanu un finansēšanu. Jaunās tehnoloģijas ir ļoti ātri jāpielāgo uh, tam, kā mainās arī uh, noziedzība. Mēs redzam, ka um, e, tiek apgrūtināta nozieguma atklāšana, jo noziedznieki izmanto arvien jaunas tehnoloģijas. Mēs, mums ir jāmeklē atbilde uz šiem jauniem izaicinājumiem. Viens būtu attīstīt security by design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 Un mums ir jādomā par to, jau veidojot jaunus uh, digitālos produktus un digitālos pakalpojumus. Šeit vajadzētu sasaistīt arī uzņēmējus ar zinātnisko attīstību. Mums tāpat ir jādomā par personas datu aizsardzību un to izmantošanu internetā. Mums runājot par drošību ir jāceras arī par pamatiesību nodrošināšanu un tām ir jābūt par pamatu atbalstu šai jaunai stratēģijai. Un mums ir jādomā gan par iekšējo, gan par ārējo drošību. Sadarbība ar trešajām valstīm tieši tādēļ ir obligāti nepieciešama, lai efektīvi cīnītos pret noziedzību un lai nodrošinātu Eiropas ārējo drošību. Paldies! Domnul. Paldies! Tagad lūdzu Bekera kungs pusotru minūti. Priekšēdētāji, komisārkungs, godātais padomas pārstākungs, kolēģi. Rītdien mēs balsosim par Libe rezolūciju, kas ir izstrādāta vienu gadu pēc Lampedūzas traģēdijas. Tā piedāvā vispārīgu aptverošu pieeju, tā kā to atbalsta Eiropas parlaments un attiecīgā komiteja. Es gribētu motivēt komisiju un aicināt to iet tālāk uz priekšu. Mums ir jādarbojas efektīvi un tieši legālās uh, imigr migrācijas jomā. Tas ir ne nepieciešams veidot tādus kā informācijas centrus trešajās valstīs un jānosaka minimālais kontingents katrai dalībvalstī, cik tai ir jāuzņem um, imigranti. Un ja prasības netiek izpildītas, tad ir jārēķinās ar sankcijām. Uh, Frontex un Eiropol un Triton jāsaņem daudz vairāk līdzekļu. Protams, mēs pieņemsim uh, lēmumu par 23 miljoniem, kas jāvelta šim darbam. Un ja tiks radīti priekšnoteikumi dalībvalstīs un mēs uh, dalībvalsts vienosies par tiem, tad mēs varam atteikties no Dublinas, un to es gribētu komisijai piedāvāt kā iespējamo ceļu. Paldies, tagad Zdehovska kungs lūdzu pusotru minūti. Chtěl bych poděkovat také za... Paldies. Pa, es priecājos par šo iniciatīvu, tā ir ļoti svarīga, lai nodrošinātu drošību un brīvību Eiropas pilsoņiem. Tas ir viens no galvenajiem Eiropas Savienības uzdevumiem. Un mums ir jās, jānovērš tas, ka šī stratēģija varētu izaugt par tādu monstru, ko neviens nevarēs pārskatīt un kontrolēt. Tāpēc uh, lūdza komisiju analizēt pašreizējos eh, drošības stratēģijas instrumentus, iekšējā drošības stratēģijas instrumentus. Drošības jautājums iegūst jaunu dimensiju, lielā mērā arī tāpēc, ka mūsu kaimiņu valstīs ir konflikti bet uh, arī Eiropā cilvēki radikalizējas, terorisms uh, izplatās, vardarbība pieņemas spēkā. Vairāk nekā 3000 eiropiešu cīnās kaut kur starptautiskos militāros konfliktos. Un Mums ir jāpievērš īpaša uzmanība vervēšanas tīkliem internetā, kas piesaista cilvēkus uh, Eiropā. Es vēršos pie visu cilvēku uh, veselā saprāta. Paldies! Brīvais mikrofons. Джамалска кунгс. Уважаеми господин комисар, уважаеми господин представител на съвета, колеги! Zapoznāk se podrobno s konsultācijām. Paldies, priekšsēdētāji, dargie kolēģi. Es ļoti rūpīgi lasīju ziņojumu par Eiropas Savienības iekšējās drosības stratēģiju, un es domāju, ka to nevar vērtēt tikai pozitīvi. Es, piemēram, varu piedāvāt papildinājumus, kas varētu uzlabot objektivitāti. Mums vajadzētu veicināt eh, dalībvalsts sadarbību cīņā pret kontrabandu. Uh, Bez narkotika kontrabandas mēs redzam, ka palielinās arī cilvēku uh, kontrabanda, un mums ir nekavēties jācīnās ar šo parādību. Mums ir nepieciešami visaptaroši pasākumi, lai cīnītos pret nelegālo imigrāciju. Ja tīpaši mums vajadzētu uh, um, raucīties uz to, kā sadarbojas kriminālās struktūras ar islāmiskajiem kaujiniekiem, kas rada apdraudējumu Eiropas Savienībai un tās pilsoņiem. Paldies! Tālāk, komisāra kungs Avramopulus, um, jums vārds. Efkaristo, Mekīri Prodē. Lielas paldies! Ar lielu interesi klausījos jūsu teiktajā, godātie deputāti. Un gribu teikt, lūko, nu, tāds vispārīgs novērojums. Šķiet, ka vispārīgās līnijās, tādos plašos vilcienos mēs visi esam viensprāts, ka drošība šobrīd ir viena no pamat prioritātēm ne tikai Eiropā, bet visā pasaulē. Un mums šai kontekstā jāuzsver, ka šī konkrētā diskusija un iniciatīvas, ko esam uzņēmušies, lai pieņemtu jaunu atjauninātu iekšējās drošības stratēģiju, nāk izšķirīgi svarīgā brīdī Eiropai un visai pasaulē. Identificējam jaunus eh, drošības risku veidus. Un drošība pilnīgi noteikti ir pamatrot, pamattiesības, ko aizstāv demokrātija. Tā ir, eh, tā ir daļa no pamatbrīvībām. Un politiskajai pasaulē ir jāaizsargā šī cilvēka cieņa, šīs pamatiesības, pamatbrīvības. Tas fakts, ka iepriekš mums nav bijis integrēta drošības politika, bija tāpēc, ka sastapamies ar cita veida draudiem, tieši tā kā tik minēts. Šobrīd sastopamies ar terorismu. Brutālu spēku, un mēs nezinām, kur šī dūra sitīs nākamajā reizē. Tas, protams, ir daļa arī no organizētās noziedzības cilvēku tirgotāji, kas tirgojas ar individiem, ar cilvēciskām būtnēm, piegādājot viņas noziedzīgiem apried, aprindām, narkotiku tirgoņi, tas viss ir savstarpēji saistīts. Esam, e, ir izmeklēta virkni dažādu gadījumu, kur organizētā noziedzība iet roku rokā ar teroristiem. Un valstis, neskatoties no tā, ka tam ir dažādi mēri, lai cīnītos pret šiem, šīm parādībām, tomēr nespēja to pilnīgi efektīvi izdarīt. Un tāpēc mums ir vajadzīga šī kopējā iekšējās drošības stratēģija. Tā faktiski ir mūsu pašu pamattiesība. Tā ir mūsu tiesības aizsargāt to, ko mēs kā brīva Eiropa esam panākuši, ko mēs kā brīva pasaule esam panākuši. Un te gribu atkārtot vēl vienreiz politika, ko mēs vēlamies pieņemt, nevedīs Eiropu uz kaut kādu izolāciju. Nē, Mēs nevēlamies tādu Eiropu, kas būtu cietoksnis, kurā neviens netiek niekšā, ne ārā. Eiropa vēlas palikt atvērta. Turklāt nevēlamies imigrāciju sasaistīt uzreiz obligātā kārtā ar, nozie ar noziedzību un terorismu. Nē, šāda veida pieeja pagātnē noveda pie ļoti nepareizas situācijas izvērtējumu, vairāk kārt to esam piedzīvojuši. Visi tie, kas atrodas šai konkrētajā telpā, ierodas no valstīm, kur vienmēr, kur, kuras vienmēr ir radījušas imigrantu plūsmas. Un tāpēc mūsu pieeja jābūt pavisam citādākai, jāizvēlas pavisam citi kritēriji. Mums ir jāņem vērā šis gala piedāvājums. Zinām, ka piedāvājumi, protams, un priekšlikumi būs daudzi, bet e, politikā jāietver visi šie aspekti - drošība un miers. Un pilna cilvēktiesību ievērošanu visos, visos Eiropas nostūros. Tie būs tie stūrakmeņus, ko būs balstīt jaunā stratēģija. Un Eiropai ir jāpaliek eh, pašā frontes līnijā tajā brīdī, kad cīnāmies pret terorismu. Un mēs spēcināsim visus šos demokrātiskos pīlārus. Paldies! <clears throat> Grazie. Paldies ministram Delavēdovs kungam vārds. Paldies! Pavisam īsi godātie parlamenta deputāti. Padome par ļoti nozīmīgu uzskata Eiropas parlamenta viedokli. Un tie jautājumi, ko jūs pieminējāt diskusiju gaitā, pilnīgi noteikti man ir tuvu pie sirds to likšais auss. Jaunā iekšējās drošības stratēģija ir ļoti svarīga, un tie soļi, ko mēs smēram, sparam debašu laikā, lai to pieņemtu, ir ļoti svarīgi. Svarīgs ieguldījums no visām iestādēm. Tas viss būs ļoti svarīgi tajā brīdī, kad veidosim šo jauno kopējo stratēģiju. Jaunajā stratēģijā pievērsīsimies tam, lai labāk un efektīvāk izmantot jau pašreiz mūsu rīcībā esošos mērus un instrumentus. Turklāt, kā jau teicu, vēlamies visaptverošu pieeju kas ņemtu vērā visus šeit paustos viedokļus. Paldies par uzmanību. Priekšādātājs turpina. Paldies ministra kungam. Debat